Tātad protokols šai sanāksmē būs pieejams nākamā sesijas sākumā. Ja nebūs nekādi grozījumi vai iebildumi, tad arī apstiprināsim un rezolūcijas tiks nosūtītas eh, tajās paredzētajām.